manējā. Atgādinu, ka no sešiem Nacionālas valdības locekļiem pieci ir pret režīmu. Tāpat valdības revolucionārā uh, hunta no 79. gada. Tāpat kā tūkstošiem sandīnistu biedru, viņi ir patiesie sandīnisti, kurus šodien vajā Daniela Sortega par to, ka uh, tie aizstāv to pašu, ko uh, viņš vakarā aiz, uh, cīnījās pret Somusu. Eh, simtiem bojāgājušo, trimdas, eh, ieslodzījumi, notiesāšana. Tā ir Ortegas Nikaragvā. Eh, tāpēc, kā viņiem nav svarīga Nikaragva, bet viņu pašu mīti, viņu uh, stāsti un sveša revolūcija, bet nevis viņējā ir jāpārtrauc e, asociācijas nolīgums ar Nikaragvu un jāpārādz sankcijas pret uh, e, Orteigu un pret tiem, kuri iesloga cietumā savas valsts patriotus. Un es atkārtoju to, ko teicu 79. gadā, lai dzīvo brīvā Nikaragvā. Čerties. Paldies, nākošais runātājs, deputāts Pimenta. Paldies, priekšsēdētājs, uzklausīju vairākus runātājus un nerit man nevis gadus, vai mēs runājam par represijām un ieslūdzītajām Spānijā un Francijā. Eiropas Savienība, parlaments uzstāja uz faktu manipula, manipulēšanu un. Ne, ne, neņem vērā to, ka Trumpa administrācija ietekmē uh, un destabilizē stāvokli visā uh, Eh, Latīņa Amerikā. Šodien eh, eh, opozīcija režīmam manipulē uh, E, ekstrēmi labējie. Vardarbība tika virzīta ne tikai pret valdības locekļiem, bet arī pret sandīnistu frontes locekļiem, kas tika nogalināti. Es zinu valdības iniciatīvu uzsākt dialogu e, lai veida, e, meklētu mierīgus risinājumus. Savienoto valstu valdība ir noteikusi sankcijas Nikaragvai, tā, tā skaitā nepieļaujot kredītu starptautiskajās finanšu Eh, institūcijās. Un neraugoties uz to visu sacīto, turpinās aizskārumi pret Nikaragvas valdību, aizskārumi pret šīs valsts suverenitāti, tiesībām uz pašnoteikšanos un um, netiek dots valstī uzsākt iet, iet, uh, savu attīstības uh, ekonomikā un politikā ceļu. Pimenta kungs, Gomešs kundze vēlas uzdot jums zilās kartītes jautājumu. Nē, tā viss nav. Uh, tādā gadījumā nākošais runātājs deputāts Korrau. Paldies priekšsēdētājiem. Vēsture neko neiemāca. 79. gadā pašreizējais prezidents Daniels Ortega riskēja ar dzīvību cīnoties pret diktatūru, bet revolūcija ir turpinājusi attīstīties, tagad tas vairs nav. Tā nav tā pati cīņa. Tagad uh, nav cīņa pret kontrām, bet Daniels Ortega pats ir kļuvis par diktatoru. Ir spīdzināšana nepamatot apcietināšana, apspiešana, konstitucionālie grozījumi, kas eh, prezidentam Ortegam eh, ir palīdzējuši palikt pie varas, tas viss ir diktatūra, diktatūra, par kuru pasauli neinteresējas. Nikaragva ir viena no nabadzīgākajām valstīm pasaulē. Diktatūra, kas eksistē, neraugoties to, ka tauta to nevēlas, jo tauta tiek apspiesta ar ieroču spēku, ir simtiem bojā gājušo. Šeit uh, ir uh, jābūt uh, konkrētām sankcijām, jo ir uh, bijuši smagi cilvēku tiesību pārkāpumi. Paldies, uh, Bargecija kungs. Nākamais runātājs Bargecija kungs. Jā, paldies priekšsēdētāji. Dokuments, par ko mēs tagad runājam satur ļoti daudz ko, ko noteikti var atbalstīt. Tā ir valsts, kura atrodas ārkārtīgi sarežģītā situācijā. Varbūt tā būs nākamā Venecuēla. Bet viena lieta tā netiek pieminēta, jo visi zina, kā, kāds ir sabiedrības viedoklis, proti, kā Eiropas Savienība, ko negrib tā saskatīt, proti, ka šis režīms jau gadu desmitiem ir radījis tiešām uh, daudz teroristu. Itālijas sarkano brigāžu pārstāvji, kas uh, mūsu valstī ir veikuši uzbrukumus. Iepriekšējais pazīstamais politiķis Moro ir arī tāds, un Itālija vienmēr ir uh, izdarījusi spiedienu, ka šos teroristus vajadzētu izdot Itālijai, bet viņi ir brīvībā. To tikai gribēju vēl pateikt. Alessio Kazemīrī. Viņš tur dzīvo tā tīri ērti. Varbūt, ka Manakavā viņam ir dārgs restorāns, un par to neviens nerunā. Tas faktiski ir skandāls. Droši vien, kā kāda cita Eiropas Savienības dalība valsts uh, ir uh, gadu desmitiem ir atļāvusi viņam darboties, bijusi viesmīlīga, pret viņu mums ir jārīkojas. Eiropai ir jāprasa, lai šie noziedznieki tiktu izdoti uz Itāliju. Tie ir slepkavas, kas jāizdod uz Itāliju. Lai tiktu izbeigta šāda rīcība attiecībā šiem teroristiem. Nevienu neinteresēja, kad uh, upuri izteicās Itālijā. Tas nevienu neinteresēja, tas ir vienkārši kauns un negods. vēl trūkst mūsu rīcībā pret Nikaragvu, proti vajadzētu respektēt terorismu upurus. Nākošais runātājs Gabriels no to paldies, priekšsēdētāji, komisāri. Lūdzu, Palīdziet mums! Tie bija saucieni, ko mēs dzirdējām Nikaragvas cietumā no cilvēkiem, kas tika pakļauti ikdienā necilvēcīgai izturēšanai, draudiem, un kuriem nebija iespēja tikties ar saviem ģimenes locekļiem. Viņi ir nevainīgi. Viņi atrodas cietumā tikai tāpēc, ka tie aizstāv savas idejas valstī, kuru pārvalda tirānas kurā netiek respektētas pamatiesības, ne vārda, ne biedrošanās brīvības. Tāpat uh, pēc visa tā, ko mēs dzirdējām, redzējām, mēs pieprasām, nu, pieprasījām no uh, eh, ieslodzījuma vietu lēmējiestādēm, no ministriem, lai nebūtu nevienas vairs represijas. Bet uh, represijas pieaug eskalācijas veidā, un šobrīd stāvoklis ir kļuvis eh, neciešams. Mēs esam ļoti noraizījušies par stāvokli Nikaragvā. Visi, kas esam demokrāti, visi, kas aizstāvam cilvēktiesības, ne tikai mūsu dēļ, bet eh, ne tikai sev, bet arī jebkuras eh, valsts pilsoņiem. Nikaragvā ir ap septiņiem simtiem uh, politieslodzīto, ir tūkstošiem eh, trimdinieku. Vai jums nešķiet eh, šie skaitļi biedējoši? Es uzskatu, ka šis parlaments nevar palikt vienaldzīgs nevienu mirkli vairāk, ir jārīkojas. Komisāri, Nikara, demokrātijas atjaunošana Nikaragvā ir daļa no jūsu komisijas atbildības. Eiropas Savienībai ir jāpliecina savā uh, Eh, ne, neatlaidība. Ortegas režīms nevar turpināt strādāt šādā veidā, ir nepieciešams nekavējoties atbrīvot politieslodzītos un pārtraukt jebkura veida iebiedēšanu un vardarbību eh, pret Nikaragvas tautu. Nikaragva ir pelnījusi dzīvot mierā, un arī Eiropas parlamentam unisonā ir jāpauž sava nostāja pret šo eh, personu, kādreizējo revolucionāru, kurš ir šobrīd nodevis visu valsti. Turklāt Viņi apgalvo, ka valstī notiek brīvas, eh, viņi baidās no brīvām vēlēšanām. Eh, kāpēc? Vai jūs to zināt? Tāpēc, ka viņi zina, ka neiegūs vairākumu. Un Eh, no šodienas mēs aicinām noteikt specifiskas sankcijas pret Ortegas valdības locekļiem, ja viņi nespēja, eh, nerespektē eh, demokrātijas un tiesiskuma un cilvēku cieņas principu, tad ir jāaktivizē demokrātijas klauzula, lai Nikaragu izslēgtu no Centrāla Amerikas Eiropas Savienības asociācijas nolīguma. Paldies mm, deputātam Mato, nākošais runātājs Elena Valenciano. Paldies priekšsēdētāji pirmkārt kolēģim Pimentam Lopesam. Vēlos teikt, ka Spānijā nav politieslodzīto. Spānija ir tiesiska valsts, moderna, konsolidēta demokrātija, un lai cik jūs to neatkārtotu, mēs eh, ne, nepiekritīsim, ka Spānija ir politieslodzīties. Ceru, ka jūs šo eh, vēstījumu saprotat. Otrkārt ļoti nedaudzi progresīvajā pasaulē, kuri nepiekristu tam, ka Daniels Ortega ir pieļāvis eh, vienus no vislielākajām nekrietnībā pasaulē pret demokrātijas režīmu, nosakot pilnīgi totalitāru režīmu. Tāpēc uh, Eiropas parlaments ir izlēms rīkoties, un tāpēc arī mūsu uh, delegācija Ramona Haurīgi vadībā izlēma, ka ir jāliek sadzirdēt mūsu balsi Eiropas parlamentē, lai mēs pievienotos eh, visai Nikaragvas demokrātiskai opozīcijai, lai pieprasītu dialogu, bet vienmēr tad, kad tiek izpildāti minimālie nosacījumi, ko jau uzskatīja kolēģi - politieslodzīto atbrīvošana, vārda brīvība un lai tiktu apturētas eh, represijas. Mēs nevaram sēsties pie sarunu galda, kamēr turpinās represijas. Tā ir Eiropas parlamenta balss, un es ceru, ka tā tiks sadzirdēta arī Daniela Ortegas režīmā. Paldies, priekšsēdētāji! Gracias, Paldies, Elena Valenciana. Nākošais runātājs deputāts Krasnodemskis. Paldies, priekšsēdētāji, dargo kolēģi. Kad protesti sākās aprīlī 2018. gadā Nikaragvā, tad kļuva acīm redzams tas, ka tie nebija prosti protesti pret taupības pasākumiem, bet gan, ka cilvēki cīnījās par savām tiesībām un brīvībām. Tā kļuva par cīņu pret stagnējošo, grūstošo demokrātiju ļoti polarizētajā valstī. Kopš tā laika ir nogalināti vairāki simti cilvēki, vairāki simti atrodas cietumos, um, pārsvarā politisku iemeslu dēļ. Tāpat arī valdība apstiprināja, ka nebūs nekāda samierināšanās ar aktīvistiem. Mēs piedzīvojam šeit arī graujošāku situāciju, to visu atspoguļam rezolūcijā. Mēs eh, raugāmies ar cerību uz nacionālā dialoga uzsākšanu un ceram, ka beigsies tiešām uh, represijas. Taču vēlos uzsvērt to, ka ne jau Eiropas Savienība nodrošinās risinājumu šai krīzei. Uh, Tie ir nikaragvieši cilvēki, kuriem ir jāsadarbojas, lai atrasinātu šo konfliktu, taču mēs strādāsim, lai ievērotu mūsu apņemšanos aizstāvēt cilvēktiesības un pamata brīvības šajā valstī. Paldies, priekšsēdētāji! Gracias, senora. Paldies, nākošais runātājs, deputāte Bilbao. Paldies, priekšsēdētāji, komisārs. Nikaragas valdības represijas pret kritizētājiem. Nē, to liecinieku izraidīšana ir stratēģija, kas tiek plānota, lai sagrautu opozīciju. Pašreizējie valdošie izmanto somosas metodas, tās, ko tie apkaroja. To viņi ir pierādījuši arī, un par to pārliecinājās parlamenta delegācija, kas valsts apmeklēja janvārī. Lai vakardienas oponenti palūkoja savas degradācijas spogulīm Ir jāatbrīvo politiski iebri, e, ieslodzīti, ir jāpārtrauc e, represijas, spiegošana, vajāšana, ir jāatjauno pamatbrīvības, kas ir pamatnosacījumi dialogam. Tāpat arī, kā norādīts kopīgajā rezolūcijā Eiropas Savienības e, arī darbības dienestam un dalībvalstīm, ir jāizveido pakāpenisku sankciju procedūra, kas neietekmējot iedzīvotājus, tiktu vērstas pret valdības locekļiem, kur ir vainojami cilvēktiesību pārkāpumus. Turklāt ir uh, brīdis piesaukt demokrātijas klauzulu asociācijas nolīgumam Eiropas Savienības Centrāla Amerikas līgumā, lai pārtrauktu Nikaragas darbību tajā. Paldies! Nākošais runātājs Mireja Dornano. Paldies priekšsēdētājs, komisāri! Es apmeklēju janvārī Nikaragu un es tikos eh, Esperans eh, sieviešu cietumā 23 gadus vecu medicīnas studenti, kura ir bija 18. gada aprīļā kustības aktīvista aizturēta politisku iemeslu dēļ. Amaija ir pārtraukusi šodien savu bada streiku, tomēr esmu ļoti nobažījusies par aizturēšanas apstākļiem. Šiem personam ir jādod iespēja saņemt medicīnisko aprūpi saskaņā ar 55. gada eh, apvienoto nāciju pieņemtiem noteikumiem. Pēdējā laikā ap simts ieslodzīto ir atbrīvoti pēdiņās, bet patiesībā atrodas mājas arest režīmā. Mums ir jāliek apzināties starptautiskai sabiedrībai eh, Nikaragvas politi ieslodzīto liktenes kopskaitā to ir ap 670. Mūsu pienākums ir viņiem palīdzēt. Paldies, nākošais runātājs Mjans eh, Muns. Paldies, priekšsēdētāji. Pirms mēneša plenārs ir zālē, kā jau sacīja Gabriels Matos, eh, tika runāts pār Nikaragvas Eh, jaunietiem, kas atradās Laisperansa sieviešu cietumā, par represijām, un par to varēja pārliecināties Eiropas parlamenta delegācijiem slikta izturēšanās eh, Nikaragvas eh, cietumas ir jāpārtrauc. Tāpat ir jāatbrīvo gan šīs jaunietes, gan citi politiski ieslodzītie. Ortegas režīmam ir nopietni jāuzsāk sarunas ar oponentiem un jāizpild eh, minimālās prasības. Pirmkārt, politieslodzīto atbrīvošana, preses represijas un citas prasības, kas ir norādīts rezolūcijā, kas tiek likta uz balsojumu rīts Eh, kopš eh, pagājušā gada aprīļa ir vairāk nekā 400 bojā gājušie, pāri pa tūkstoti ievainoto eh, cīņā pret režīmu. Krīze ir jāmeklē risinājums. Un kā mēs to pieprasījām 31. maija rezolūcijā, ir jāsasauc taisnīgas, ticamas, caurskatāmas vēlēšanas. Tam ir nepieciešama e, konsensuāla vēlēšana reforma. Es aicinu Eiropas institūcijas komisāri, tīpaši ārējās darbības dienestu, pievērst nepārtraukt uzmanību Nikaragvas notikumiem ir pilnīgi neizbēgamas specifiskas sankcijas atbildīgajiem par cilvēktiesību pārkāpumiem, kas notiek Nikaragvā. Tāpat es domāju, ka ir jāgatavojas uh, Nikaragvas atstādināšanai no dalības asociācijas nolīgumā starp Eiropas Savienību un Centrālā Ameriku, ir jāaktivizē demokrātijas klauzula un gan nikaraguiešiem, gan venecuēliešiem mēs vēlamies to pašu, ko mums brīvību, tiesiskumu, labklājību, un mums eh, šim mērķim, šī mērķa vārdā ir jāstrādā. Paldies, Miļāna eh, Monikungs, nākošais runātājs, Anna Golniša. Eh, Eh, priekšsēdētāji, pirmos 20 dzīves gadus eh, es nodzīvoju Nikaragvā, tāpēc es to atpazīstu tad, kad es to redzu. Un Nikaragvā pagājušā gada eh, janvārī es saskāros ar ļākārtīgi asu totalitāro režīmu, gan uz ielām, kur patrulēja mili, bruņoti grupējumi, gan cietumos. Uh, Lucija Penērā, Irlanda Herēsa, Alessia Muņosa un daudzi vēl, ieskaitot jauno Amaju Kopensu, kas ir Beļģijas Nikaragvas eh, dubultpilsoni, kura arī atro, kur atrodas eh, badastreikā. Tāpat arī eh, Nikaragvā mums ziņoja, ka Ortegas nevē, režīms nevēlas vest sarunas komisāru Mēs redzam, ka nekas nav panākts, ne atbrīvošana simtiem politieslodzītājiem, ka represijas ir kļuvušas smagākas, bet Eiropa ir jārīkojas, lai panāktu režīmu e, maiņu. Aktivizēsim demokrātijas klauzulu, noteiksim specifiskas sankcijas tiem, kas ir atbildīgi pār šiem nežēlīgajiem notikumiem taiskaitā vīzu aizliegumu. Uh, īpašumu ies, eh, iesaldēšanu, jāsauc viņu pie nacionālas vai starptautiskas tiesas, lai, eh, lai tiktu pārtrauktas asins izliešanas Managlas centrā. Paldies! Nākošais runātājs deputāts Farijā. Priekšsēdētāji komisāri, esmu Portugālis, bet šodien es uzstājos spāņu valodā, jo es Īpaši vēlos uzrunāt mūsu daudzos Nikaragvas draugus. Eh, man bija to vārdā, kuri apmeklēja Managvovu janvārī, kuri varēja tikties ar tiem, kur cīnās par demokrātiju un brīvību savā valstī. Un tāpēc uzrunāju jūs it īpaši tēvus un mātes, kuru dēli ir gājuši bojā policistu paramilitāristu rokās. Uh, studentus, kuru nākotnes, eh, kuru studijas bija jāpārtrauc, tāpēc, ka viņi mierīgā veidā piedalījās manifestācijās, un tiem drosmīgajiem cilvēkiem, kuri ir aizturēti tikai tāpēc, ka tie vēlējās paust savu pārliecību, kuri notiesāti eh, ar ilgiem cietumsodiem, vai kuriem bija jāde, jādodas trimdā. Tādi ir žurnālisti Migels Mora, Lucija Pinela un Bēla, kuras kandidatūra tika izvirzīta žurnālisma balvai. Un mēs varam apgalvot, ka savienoto valstu it kā iecerētais valsts apvērsums ir tikai Ortegas režīma propaganda un pēc eh, mūsu apmeklējuma eh, kļuva intensīvākas represijas. Eh, Ortega bija jāpierāda, ka viņš neizmanto nacionālo dialogu, lai iegūtu laiku, lai izvairītos no Eiropas Savienības sankcijām. Mēs varam panākt mūsu mērķi tikai paredzot sankcijas, panākot izmeklēšanu un atgriežot konfiscētos īpašumus starptautiskajām institūcijām, kā arī pieprasot, lai vēlēšanas tiktu organizētas atskatāmas un tās uzraudzītu starptautiskas institūcijas. Eiropas Savienībā ir jāparedz sankcijas atbildīgajiem par pret cilv... noziegumiem pret cilvēks un jāaktivē demokrātijas klauzula, lai apturētu Nikaragvas darbību Centrāla Amerikas eh, nolīgumā. Mēs nevaram pieļaut to, ka miljoniem e, eiro no Eiropas nodokļu maksātāju naudas tiktu izmantot, lai finansētu asiņai no Ortegas režīma. Paldies! Paldies, Zoriņo kungs! Nākošais runātājs, deputāts Zoriņo, demokrātija. Ir jāievēro principi Šie principi, šie vērtības e, ir mūsu projektu pamatā, un tāpēc mums ir šie principi jāatbalsta gan mūsu e, teritorijā, gan citur pasaulē. Tiesiskums, cilvēktiesības, e, brīvība, šie principi Eh, kuri ir svarīgi gan lai Venecuēlas tauta varētu atgūt savu brīvību, un šiem, uz šiem pašiem principiem mums ir jābalstās tad, kad mēs vēršamies pret autoritāro Nikaragvas režīmu. Mums ir jābūt kopā ar Nikaragvas tautu demokrātijas vārdā, tau, eh, cilvēku cieņas vārdā mums ir jārīkojas izlēmīgi, drosmīgi, un es ceru, ka rīt mēs parlamentā varēsim to apliecināt, eh, apstiprinot rezolūciju. Paldies, eh, nākošais runātais deputāts Asis. Paldies, priekšsēdētāji, esmu no tās paudzes, kurā savā, savos pusauģgados gados ar entuziasmu atbalstīs Sandīnista revolūciju Nikaragvā. Mēs katru dienu saņemam jaunas ziņas no šīs valsts. Es atceros tā, to laiku dienas, kad mēs uh, uzgavilējām tam, ka ir kritis diktatora Samosas režīms. Taču esošais režīms eh, neataisnojas to liktās cerības Un kā tas nereti gadās, režīmi sāk diņerēties, noved pie iebiedēšanas, tiek meklēti ienaidnieki, tiek meklēti attaisnojumi savām neveiksmēm. Va, gan uh, Venecuēlā, gan Nikaragvā mēs redzam, kā nopietni tiek sagrozītas kreiso spēku vērtības brīvības vietā, represijas, vajāšanas politiskiem pretiniekiem. Mums ir jārīkojas kreiso vērtību vārdā. Es esmu no sociāldemokrātu partijas, un mums ir jānosoda š, Nikaragvas šodienas notikumi. Ir jāpieprasa skaidra veida sankcijas pret uh, valdības locekļiem, kas vainojami represijās, un jāpieprasa uh, Eh, Nikaragvas darbības dalības pārtraukšana asociācijas nolīgumā. Tas viss demokrātijas vārdā, lai mēs varētu eh, teikt, ka Nikaragvas revolūcija notikusi. Paldies! Nākošais runātājs brīvā mikrofona ietvaros deputēta Šadroa. Poģekovat tiem. Dargie kolēģi, sākumā es vēlos pateikties tiem, kas inicēja šīs diskusijas un kas piedāvāja sagatavot Eiropas parlamenta atzinumu. Tātad galvenokārt vēlos pateikties Sala Franka kungam, kā arī visiem citiem, kas ieguldīja savu darbu. Šis ir ārkārtīgi nozīmīgs jautājums, jo tas, kas notiek šobrīd Nikaragvā, ir vienkārši nepieņemami. Uh, Situācija ir ārkārtīgi līdzīga Venecēlas un Kubas situācijai, kur ir kreisie populistiskie režīmi pie varas, Ortega to vada, tas viss, eh, visam saknes ir augstajā karā, un pēc Guerilas kara viņš ir gadu desmitiem ilgi atradies pie varas, viņš manipulē vēlēšanas, nepieļauj funkcionējušu opozīciju, un šobrīd vairāki simti politisko ieslodzīto. To ir jāatbrīvo, viņi pārstāv opozīciju, viņi ir arestēti, tiek spīdzināti, vajāti kopā ar vēl dučiem citu protestantu, protestētāju, kas protestē pret karu. Un, manuprāt, ir pēdējais mirklis, lai Eiropas parlaments izteiktos pret uh, šo prezidenta Ortega spērto soli un viņa represīvo valdību. Viņiem ir jāzina, nikaragviešiem ir jāzina, ka viņiem ir politiskais atbalsts šeit Eiropā. Paldies. Nākamais runātājs Paspašilkungs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Sākumā Vēlos reaģēt uz mūsu kolēģi teikto no kreisās puses. Viņš eh, raugā, raudzījās ar cerību uz Ortegu jaunībā, un es jaunībā dzīvoju Čehoslovākijā, un es atceros, ka Daniels Ortega viesojās Čehoslovākijā, apskāva mūsu komunistu pārstāvjus, mūsu prezidentu Gustavu Husaku, un tādēļ mani nepārsteidz uh, tas, kur Ortega ir novedis savu valsti. Dargo komisārkungs, esmu ļoti skeptisks attiecībā uz iespējām samierināties ar Tegu, vadīt dialogu un panākt izmaiņu šajā valstī. Mūsuprāt, šī eh, vienīgais risinājums ir demokrātiskas vēlēšanas un atteikšanās no šī politiskā dinozaura, lai viņš paliktu vēstures annālēs. Viņam uh, ar, kopā ar viņu nav nekādas nākotnes šai valstī, un kopā ar viņu mēs likvidēsim visas sankcijas un represijas, un mums ir jāpiespiež Nikaragva novadīt eh, brīvas vēlēšanas. Paldies, tagad vārds eh, komisāram Mimiču kungam. Paldies, priekšsēdētāji, godātie deputāti. Ļaujiet man pateikties visiem godātajiem deputātiem par ieguldīto darbu, palīdzot nikaragviešiem panākt demokrātisku mierpilnu ceļu ārā no šīs politiskās krīzes. Sadarbība starp šo parlamentu un Eiropas diplomātiju ir bijuši par paraugu daudzos veidos, kādā veidā uh, ir tikuši uzklausīti nikaragviešu viedokļi. Un vēlos pateikties arī Eiropas parlamenta priekšsēdētāja Tajānī kungam par personīgo ieguldījumu atbalstot demokrātiju un cilvēktiesības Nikaragvā. Mēs ļoti uzmanīgi uzklausījām daudzos godāto deputātu aicinājumus pieņemt sankcijas saistībā ar Nikavrakas gadījumu, un esmu pārliecināts, ka Eiropas ārējās darbības dienests un padome sekos šiem aicinājumam un uzraudzīs mūsu politiskā dialoga procesu, kas šobrīd tiek ierosināts. Cerams, ka tas tiešām īstenosies un padome nepazaudēs ne mirkli, lai varētu uzlikt sankcijas gan individuālis vai arī ieroču embargo veidā. Un šajā mirklī mēs redzam to, ka politiskā dialoga process ir nogājis no sliedēm un ka ir pazaudējis īsto mirkli varbūt. Taču noslēgumā vēlos apsveikt šī nama deputātus, kas ir ieguldījuši ievērumu ieguldījumu cīšoties uh, kaut ko izmainīt. Nigarāga vēlas sazinoties ar opozīciju, vēršoties pie valdības un sniedzot spēcīgu Eiropas Savienības vēstījumu. Tas ir nodrošinājis iespēju mums radīt tādu telpu, kas eh, nodrošinās, cerams, eh, nopietnu un uz rezultātiem orientētu dialogu. Paldies, komisāri. Saņemts seši rezolūcijas priekšlikumi, debatas beidzam, balsojums notiks rīt. Pasamos. Un tagad mēs varam pāriet pie darba kārtības nākošā punkta. Un tas attiecas uz jurisdikciju lēmumu atzīšanu izpildlaulību lietās un lietās par vecāku atbildību un bērnu starptautisko nolaupīšanu. Vispirms dodu vārdu uh, referentei Piterai panie przewodniczący! rok temu. paldies priekšsēdētāji dāmas un kungi! pirms gada mēs eh, diskutējām par šo dosē par jurisdikciju lēmumu atzīšanu izpildes laulības lietās un lietās par vecāku atbildību un bērnu starptautisko nolaupīšanu. Par šo ziņojumu. Padomes darbs mums nodrošināja mm, rezultātā ļoti garu dokumentu. Parlaments atbalstīja iepriekšējos Viefs kunga ziņojumu ar ievērojumu vairākumu un norādījām vairākas jomas, kas, mūsuprāt, bija nozīmīgākās, piemēram, bērna uzklausīšana, mitigācijas izmantošana, ģimenes jautājumos, un mēs priecājamies, ka visi šie ierosinājumi tikuši iekļaut šajā noslēdzošajā tekstā. Ir ļoti būtiski, lai šādās sarežģītās situācijās, kad tiesa pieņem lēmumu par bērna novietošanu apgādes ģimenēs pie apgādniekiem, tad šādās situācijās eh, vēl joprojām tiesai ir jāpieņem lēmums par to, vai bērnam jānonāk pie radiniekiem vai pie apgādniekiem, ņemot vērā gan bērnu eh, kultūrālo izcēlesmi, gan citus aspektus. Spēcīgāka sadarbība starp mūsu tiesību aizsargošām iestādēm un citām iestādēm nodrošinās labāku bērnu tiesību aizsardzību. Uh, taču tas nenozīmēs to, ka kādas konkrētas nacionalitātes eh, vecāku bērns būtu jānodod tieši šādas pašas nacionalitātes eh, ģimenes apgādībā. Gdzie, gdzie dziecko ma pobyt... Šeit ir jāparedz ļoti strikti precizējumi, un kompetentajai tiesai uh, ir jābūt tās valsts tiesai, kurā bērns dzīvo pastāvīgi. Un ja abi vecāki var vienoties, tad var izvēlēties arī citu tiesu, vai arī pati tiesa var pieņemt lēmumu par to, ka atbildīgā būs cita tiesa, lai ievērotu labāk bērna intereses. Tāpat, eh, tad, kad eh, kāds bērns tiek atgriezts pēc uh, tam, kad vecāks viņu ir nolaupījis, tad uh, tiesa var aizliegt šim bērnam atgriezties ģimenē, jo tas varētu būt pretrunā bērnā labsajūtā. Īpaši tas ir būtiski, kad ir notikusi seksuāla vardarbība pret šo bērnu. Tāpat kā jau agrāk parlaments ir pieminējis, egzekutūras procedūra ir tikusi atcelta, proti certificēšanas apstiprināšanas eh, sprieduma procedūra no kādas citas valsts tiesas. Dalībvalstis šajā ziņā ar mums ir sadarbojušās, un šī dokumenta teksts ļoti veiksmīgā veidā ir ņēmis vērā ļoti dažādās regulatīvās situācijas. Šī ir jo īpaši sarežģīta dzīves joma, kur eh, diezgan reti var piemērot tādus melnbaltus lēmumus. Uh, Un tiesai galvenokārt jāvadās pēc bērna labklājības principiem, pieņemot lēmumus un spriedumus. Un tādēļ es domāju, ka mums ir jāatbalsta šis ziņojums, kuru prezentējas Jefka kunga vārdā. Paldies! Paldies, senjor... Paldies vārds komisāram! Thank you, Mr. Paldies, priekšsēdētāji, godātie deputāti! Brisele divi A regula ir galvenais instruments, lai regulētu starprobežu jautājumus ģimenes eh, laulību lietās un nodrošinātu bērniem aizsardzību. Mēs piedāvājam pārskatīt šo instrumentu ar mērķi, lai novērstu uh, tādas situācijas pārobežu jautājumos, kad bērni kļūst par ilgadīgu disputu uh, ķīlniekiem. Mēs ierosinām samazināt šo procedūru ilgumu un izmaksas un vēlos šeit pieminēt vienu būtisku aspektu. Visi lēmumi saistībā ar bērniem ir jāizskata nevadoties tikai pēc vecāku laulību. Uh, situācijas, ka tika pie, ir tikuši pieņemti jauni nosacījumi, lai labāk aizsargātu bērnus, lai noteiktu skaidrākas procedūras ģimeņu strīdu gadījumos. Vēlos pateikties jums par pausto atbalstu šiem priešlikumam, īpaši vēlos pateikties referentam Zjefskas kungam par izcilo sadarbību pie šī dosjē un par aito procedūru sagatavot šo otro atziņu. Jūs noteikti pamanījāt, ka ļoti Daudzi parlamenta pirmajā atzinumā iekļautie ierosinājumi ir tikuši ņemti vērā šajā kompromisa tekstā. Taču no otras puses, protams, es zinu, ka ļoti daudz lietas šajā tekstā arī nav iekļauts, ko pieprasījāt, taču mums ir jāatcerās tas, ka šie noteikumi tika pieņemti vienprātīgi, sarunas bija grūtas un teksts ir iekļāvis ļoti ievērums uzlabojums, jo īpaši lielisks panākums ir starpniecības procedūru, atteikšanās no šīs eksekutūras procedūras izslēgšana. Tas nodrošinās, ka sprieduma ievērošana nodrošinās daudz lielāku juridisko noteiktību. Tāpat arī attiecībās bērnu atgriešanas procedūrām šeit ir paredzēta īsāka termiņi, kas ir paredzēta dažādiem atgriešanas procedūras posmiem. Šis teksts uzsver bērnu tiesību nozīmīgumu, nodrošinot, ka ir jāņem vērā šo bērnu perspektīvu tikai ar dažiem izņēmumiem, kad notiek tiesvadība attiecībā uz šiem bērniem. Savstarpējo um, valstu procedūru atzīšana būs ārkārtīgi nozīmīga šo bērnu atgriešanas vai izpildes lietu gadījumos. Tālāk šis kompromiss nodrošinās skaidrākus nosacījumus par bērnu izvietošanu citā dalībvalstī, radot autonomu piekrišanas procedūru, uh, dažādiem pārobežu izvietošanas gadījumiem. Tāpat šie noteikumi nodrošina daudz efektīvāku sadarbību starp dažādajām institūcijām, kas turpinās spēlēt nozīmīgu lomu, atbalstot tiesas un kompetentās iestādes, piemērojot šo regulu. Es ar nepacietību gaidu uzklausīt jūsu viedokļus un uzticos, ka saņemsim spēcīgu atbalstu šai regulai no Eiropas parlamentas puses rītdienas balsojumā. Paldies! Muchas gracias. Paldies, deputāte Korāca. Thank you, president. Paldies, priekšēdētāji. Kā Eiropas parlamenta bērnu jautājumu koordinātori, es uh, atbalstu Briseles regulu, jo tas uh, spēcina šos eh, juridiskos instrumentus, tas eh, kopīgo risinājumu parobežu situācijās un vecāku atbildību un bērnu adopciju risina, tas eh, būtībā uzlabo efektivitāti juridiskajām procedūrām un dod lielāku juridisko paļāvību. Piemēram, ja starp tautas kā situācija kāds no vecākiem atgriež savā valstī un uh, atved bērnu projām, tad eh, tas eh, vienkāršo un pātrina procesa risinājumu. Šī regula attiecas uz tik daudz cilvēku ikdienas dzīvi starptautiskām ģimenēm un bērniem. Un eh, tas ļoti liela sekas atstāja uz bērnu dzīvi turpmāk, arī negatīvas. Un jo uh, lielāka šī ietekme ir uz bērnu dzīvi, un uh, šeit uh, ir būtiski samazināt šo laiku, lai novērstu kaitējumu bērnam. Tādēļ es uh, atbalstu šo būtisko soli uz priekšu. Skaidri laika limiti ierobežojumi gan tiesas procedūra, gan ieviešanai ir būtiski, un pārsūdzēšanas laiks arī bieži vien aizkavē lēmumu izpildi tiesu saistība, proti uzklausīt bērnus visās procedūrās, ir būtiska, lai īstenotu pamatprincipus, lai ievērotu vislabākās bērna intereses kā primāro principu. Tāpat es arī atzīstu, ka uh, arī bērns ir tiesību īpašnieks. Ja dalībvalstis eh, nevar piekrist kopīgiem standartiem attiecībā uz uzklausīšanas procedūrām, tad tas ir jānovērš un ir jāuzklausa bērnu izteikumi, bet ar to nepietiek. Šīs eh, tiesības var pat kļūt par šķēršli bērniem, proti, ja netiek novēr, nodrošināta praksē laba izturēšanās pret bērnu. Kā koordinātori Eiros parlamentā par bērnu tiesībām. Mēs esam strādājuši pie daudziem uh, šādiem jautājumiem, un uh, tas var radīt arī ļoti traumatiskus efektus uz bērnu. Un tādēļ aicinu jūs, uh, kā komisiju un arī dalību valstis, ievērot un izstrādāt kopīgu standārtus, apmainīties ar paraugu praksi, nodrošināt garantijas bērniem. Mums ir jānovērš dubūta upura loma bērnam šajā procesā. Un tāpat es arī priecājos, ka mediācija ir šeit paredzēta tik plašā mērogā. Tas eh, bieži vien paliek pats labākais eh, ceļš, kā atrast risinājumu. Ir jādara vairāk, lai aizsargātu un veidot alternatīvas eh, strīdu izšķiršanas procedūras, it īpaši pārobežu strīdos. Un šajā ziņā uh, Koordinātājiem jāspēr nozīmīga loma, lai atbalstītu bērnus un lai pātrinātu tiesu procesu strīdus un lai aizsargātu bērnu tiesības redzēt un satikties ar abiem vecākiem. Tagad uh, eh, Gebhārdas kundze vārds jāpaldies priekšādātāji. Komisāra kungs situācija, bērnu situācijā, divu nacionālitāšu vecāku laulībā, tas tiek aizskavēts ar to, ka atšķirīgas kultūras arī vēl nāk klāt šis aspekts, un ir ļoti dažādas tiesu sistēmas ir iekļautas. Tātad ir labi, ja mēs panāksim tiesību uzlabošanos šajā jomā. Un uh, man īpaši iepriecina tas, ka ir vesela virkni priekšlikumu, kurus savā noslēguma ziņojumu kā mediātore Eiros parlamentā iesniedzu par bērnu nolaupīšanu, ka šie priekšlikumi tiešām ir iekļauti šajā likuma projektā jo pieredze rāda, ka tas atvieglo darbu ar eh, problēmām praksē. Tādēļ ir labi, ka procesi, kas ir parobežu procesi par eh, vecāku aprūpas tiesībām un bērnu tiesībām, eh, tas parāda, ka būs vajadzīga mazāka juridiskā palīdzība un uh, būs lielāka juridiskā paļāvība. Tas ir ļoti labi, un to es ļoti atbalstu. Tas bija arī iemesls, kādēļ mēs kā sociāldemokrāti teicām, jā, mēs esam par ātrāku procesu. Mēs uh, šeit akceptējām tādu ātru procedūru. Mēs vēlējāmies, lai būtu pilsoņiem uh, atvieglojumi, lai tie būtu pēc iespējas ātrāk. Un uh, tas arī man ļoti iepriecināja, ka šajā gadījumā arī padome ir gājusi stipri tālāk nekā iepriekšējos uh, posmos, kad viņi bija vēl ļoti atturīgi tajā veidā, kādā mēs varējām kopīgi rast, rast uzlabojas. Bet tomēr arī vēl pāris punktus gribētu pieminēt, kur vajadzētu vēl tomēr kaut ko darīt, kas vēl nav gluži apmierinoši. Kādēļ saties tikai uz eh, precētiem pāriem, kādēļ ne uz reģistrētām partnerattiecībām, kādēļ ir šī diskriminācija iepratī pret eh, LGBTI personām, kas nav ņemta šeit vērā. Tas nozīmē, ka uh, vēl ar vienu ir šī vecmodīgais priekšstats par sociālo dzīvi, un uh, tas vairs neatbilst uh, praksē, un šeit ir zaudēta iespēja ieviest arī Eiropas minimālos standārtus uh, bērnu uzklausīšanā, un tas arī, diemžēl, nav ticis ņemts vērā. Paldies! Nākošais runātājs deputāts Zatovskis. Paldies priekšsēdētājiem! Runājot par ģimenes strīdiem, tie vienmēr rāda dramatiskas situācijas, un bērni ir vislielākie cietēji šajos konfliktos. Mums ir jādomā par bērnu pasargāšanu, un īpaši svarīgi šajā gadījumā ir nodrošināt bērnam protekciju valstī, kas ir cita, nevis viņa izcelsmes valsts. Pēdējā rezolūcijā mēs pievērsām jūsu uzmanību e, skandalozajām praksēm, ko pieļauj Vācijas jūgenant e, jauniešu tiesa, kur netiek bērniem atļauts e, kontakts bērniem ar valodu otra, otra vecāka valodā bērnam ir jādod iespēja paturēt savu kultūras identitāti visā procesa laikā. Poļijas valdība piedāvā procedūru, ar kuru varētu vienkārši identificēt bērna radus, kuri piedarīgos, kuri varētu uzņemties aprūpi šādam bērnam, un es domāju, ka mēs varēsim pārtraukt skandalozās prakses. Paldies nākošais runātājs deputāts Koferati. Pa, pe, komisāra kungs, kolēģi, mēs runājam par ļoti svarīgu regulējumu grozīšanu, kur tiek definētas dažādas um, dažādi jautājumi attiecībā uz ģimenes lietām un eh, aprūpes eh, lietām pārobežu šķiršanās gadījumos. Paredzētie grozījumi ir iecerēti pareizā virzienā, un mēs ceram, ka šīs lietas nepilngadīgo sakarā tiek pārvaldītas labāk un ka eh, notiek labāk koordinācija starp attiecīgajām nacionālajām lēmēji iestādēm, kā arī iespēja gadījumos tiek izmantotas mediācijas procedūras. Taču nav pie akceptējams tas, ka eh, pastāvētu at tiesība atšķirības starp Eiropas pilsoņiem. Eh, ir virzības priekšu šajā eh, regulējumā, bet tas netiec uz viena dzimuma pāriem vai personām ar reģistrētu kopdzīvi. Uh, Šādas, šāda veida cilvēku savienības pilnībā ir izslēgtas no eh, regulējuma pielietojuma sfēras, un šie cilvēki nevarēs izmantot eh, šo ļoti svarīgo juridisko instrumentu, kurš attiec uz šķiršanās vai laulības anulēšanas uh, Eh, kā arī vecāku tiesību un strīdu jautājumiem. Līdz ar to sanāk, ka ir pirmās un otrās kategorijas pilsoņi, ko to nevar akceptēt. Mēs iesniegsim grozījumus, lai paplašinātu, iesniedzām paplašinājumus, lai grozījumus, lai paplašinātu pielietojumu sfēru, bet šie grozījumi netika pieņemti. Mūsuprāt, tā ir E, ļoti nopietna kļūda nepieļaut visiem vienādas tiesības. Nākošais runātājs deputāta vārda. Paldies, priekšsēdētāji! Parlamentā galvenā atbildība ir e, sargāt savus pilsoņus, it īpaši vismazāk aizsargātos un bērni ir vismazāk aizsargātie. Visos gadījumos, kad aprūpas lietas tiek apstrīdētas un starptautiskas nolaupīšanas gadījumos ir jābūt skaidriem juridiskiem instrumentiem, lai nebūtu nekādu pelēko zonu. Es apsveicu daudzus uh, priekšlikumus, eh, kā piemēram bērnu obligātu uzklausīšanu kā bērna tiesību intergrupu līdzdibinātāji un kā bērnu tiesību atbalstītāji. Es uzskatu, ka bērnu balss ir jāiekļauj e, lietās, kas skar viņu nākotni. Tomēr jānorāda, ka vairāk progress ir jāpanāk. Ģimenes, e, ģimenes saskars ar dažādām realitātēm, reģistrēts partnerattiecības ir jāiekļauj pievienotams sfērā, Eiropas parlaments ir moderna institūtīva tam ir jāpierāda, ka tas izprot daudzveidīgās ģimenes formas, it īpaši tad, ja tie, šie jautājumi skar bērnu tiesības, kā tas ir bērnu starptautiskas nolaupīšanas gadījumos. Paldies! Nākošais runātais deputāte Kinīčī. Grazie, Paldies, priekšsēdētāji. Šodien Eiropas Savienībā. Uh, aptver 16 miljonu ģimeņu Eiropas Savienībā. E, ir veidots no dažādu valstu piedarīgajiem, tāpēc ir nepieciešams adekvāts regulējums, lai varētu regulēt arī strīdus, pasargāt nepilngadīgu šķiršanas gadījumos. Katru gadu mēs saskaramies ar 1800 starptautiskas bērnu nolaupīšanas gadījumiem. Uh, regulā Br Brisele 2 pārēdz e, jaunas procedūras un inovācijas nosakot juridiskajam lēmēju iestādēm e, pienākumu uzklausīt nepilngadīgo. E, mūsuprāt, šeit vajadzētu atsaukties arī uz uzklausīšanas modalitātēm un tie, uh, un pasākumiem, kas nepieļautu vēl tālāku bērnu satraukšanu. Tāpat e, tiesas iestāžu pienākumu veicināt mediācijas darbu, tīpaši bērnu interesēs, jo bērnam vienmēr ir jātiek pasargātam. Paldies! Un tagad dodu vārdu deputātam Pospišilam. Děkuji pěkně, pane předsedo. Jā, paldies priekšsēdētāji. Es e, atbalstu šīs e, izmaiņas e, regulā Brisele 2a. Un e, kā tieslietu ministrs es atceros, kā bija atšķirīgas procedūras dalībvalstu tiesās un ir ja tiepaši runājot par bērnu adopciju. Es atbalstu šo Briseles 2a regulas pārskatu. Cerams, ka tas praksē uh, varēs tikt izmantot dalību valstīs. Ir ļoti labi, ka ir jauni termiņi lēmumiem, ko pieņem tiesas, jo agrāk bija ļoti bieži aizkavēšanās lietās, kurās bija saistīti bērni. Tas ir ļoti labs progress, kas sasniegts. Tāpat es arī atbalstu obligātās uzklausīšanas punktu, kad tiek uzklausīti bērni, tas uh, dos labumu bērniem, bērnu tiesībām. Tāpat mums ir arī jāņem vērā fakts, ka mums ir ļoti daudzas jauktās ģimenes uh, un jauktie adapcijas gadījumi. Gracias. Señor López Aguilar. Gracias, señor presidente. Paldies, priekšsēdētāji. Komisāri Mimičā tas ir vai nav milža solis Eiropas Savienībai, ir e, likumdevēja kapacitāte e, ģimenes lietās, šķiršanās, mm, vecāku pienākumos, pārobežu attiecībās. Bet e, šim milža solim ir savi ierobežojumi. Tur kur mēs apstiprinām šo pozitīvo soļu egzekvātoru, jeb izpildrakstā atcelšanā, bērntiesību eh, sarg, eh, pasargāšanā, eh, notiekumu skaidrošanā un procedūru paredzēšanā. Taču šī iespēja pasvītrotu to, kas vēl nav atrisināts un tās ir dažādu ģimenes formu pastāvēšana, faktiskie pāri, e, faktiskā kopdzīve, viena dzimuma pāri. Un it īpaši jāpasvītro tas, cik svarīga ir parlamenta loma un tā sastāva loma, e, par kuru, e, un tas sastāvs parlamentam, par kuru mēs lemsim 26. maijā. Paldies, deputāts Marijas! Jā, paldies. Regulas pārskats ir ļoti interesants pasākums, jo tas uh, skar ļoti daudzus uh, eh, ģimeņu tiesību aspektus, un uh, šeit ir ļoti daudz starptautisko aspektu, un, protams, ir arī šķiršanās gadījumi, kas notiek, un arī, arī atšķirības atkarībā no tā, kurš eh, varēs uzņemties aprūpi par bērnu. Un, eh, protams, ir arī saistības maksāt alimentus, un eh, dažreiz notiek arī bērnu nolaupīšana, vai arī bērns tiek ievietots ģimene kādā citā dalību valstī, vai nu citā ģimenē, vai institūcijā, patversmē. Un mums ir ļoti daudz sūdzības mūsu valstī par eh, to politiku, kas, ko izvērš Vācijas jugendāmtie bērntiesa. Un eh, mums ir vajadzīgs eh, paraudzīties un kādā veidā tiek atzīti tiesu spriedumi. Jā, paldies. Tagad vārds nākamajai runātājai. Kā jau tika teikt Šodrovs kundze, vajadzētu uzlabot mobilitāti, lai risinātu problēmas Eiropas Savienībā. Jauna likumdošana to varētu panākt, jo vairāk un vairāk laulības tiek noslēgtas ar personām no dažādām nacionalitātēm. ir arvien vairāk uh, strīdu, kas skar pārobežu gadījumus, un uh, procedūras parasti ir pārāk garas, un uh, tiesas interpretē faktus dažādi. Bērni bieži vien ilgi dzīvo nedrošībā. Ir jāpanāk to, ka tiek ātri iztenot tiesu spriedumi. Ir jāņem vērā arī to, kā ir jāuzlabo tiesu procesi, bērnu intereses, tam ir jābūt prioritātēm. Un vajadzētu mums panākt arī to, ka mazāk tiek šķirtas vecāku laulības. Jā, paldies, tagad vārds ir komisāru kungam. Paldies, priekšēdētāji, cienījamie deputāti. Sirsnieks paldies par šīm debatēm. Tajā tika izteikti daudzi vērtīgi punkti. Un eh, par to, ka, lai tikt pabeigts darbs pie šī dokumentu kopuma Rumānijas prezidentūrā, jaunie notiekumi varēs tad jau tikt izmantoti, īstenoti, un tas palīdzēs eh, ģimenēm un īpaši aizsargās bērnus. Sirsnīgs paldies jums par jūsu pausto atbalstu. Muchas gracias, señor. Paldies, komisār. Ar to mēs debatas beidzam. Balsojums notiks rīt. Es vēlos pateikties komisāram kurš uzstājās it un arī priekšsēdētājs pasakās tulkiem par viņu sniegumu. Man tiek ziņots, ka nākošā sēde notiek rīt 4. 14. martā, sākot no 2009. rītā līdz 2002. pēcpusdienā un no 3 līdz 4. pēcpusdienā. Darba kārtība ir publicēta tīmekļa vietnē. Un šobrīd mēs sēdi beidzam.